daļām. Tālāk. Mums būs debats par Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Schengenas zonā, un šīs debats papildinās ALDE, GOE un EFD grupu iesniegtie mutiskie jautājumi. Tālāk mēs runāsim par situāciju Jemenā un Bahreinā, tāpat pievērsīsimies tam, kas notiek Sīrijā un Eģiptē. Tātad tas tiks papildināts ar apspriedi par vēl divām valstīm. Un vēl eh, komisijas vicepriekšsēdētāja augstā pārstāve uzstāsies eh, pēc tam, kad runāsim par Jemenu, Bahreinu, Sīriju un Eģipti, un viņi izteiksies par situāciju Ukrainā. Un par rezolūciju mēs uh, balsosim oktobra otrajā plenāra sesijā, līdz ar to balsojums rīt nenotiks. Un balsojums notiks oktobrī, tātad nevis pēc augstās pārstāvs uzstāšanās, kā bija paredzēts sākumā. Tālāk viens minūtes runas notiks pēc uh, tam, kad būsim pārunājuši Ukrainu. Un mēs šodien strādāsim līdz 22.00. Tātad sanāksme ir pagarināta. Dažas izmaiņas ir paredzēts arī rītdien. Balzas kundzes ziņojums par valdes pārstāvu iecelšanu Eiropas centrālajā bankā tiks apspriests eh, tad, kad ir paredzēts balsojums un nav noteikts grozījumu iesniegšanas termiņš. Tā, tie ir grozījumi darba kārtībā šodienai un rītdienai. Es neredzu nevienu, kas pret eh, šiem grozījumiem protestētu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Jā, lūdzu, Golniškungs. Merci beaucoup, monsieur. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens komentārs par šīs dienas darba kārtību. Patiesībā ir paredzētas debates par situāciju Jemenā un Bahreinā, un tagad tās ir paplašināts, iekļaujot arī Sīriju un Ēģipti. Šie jautājumi ir ļoti būtiski, jo uh, šīs valstis mēs nevaram nekā tieši ietekmēt. Šobrīd uh, Eiropas valstu bruņotie spēki NATO ietvaros turpina nogalināt bijušā režīma pārstāvjus, pārsniedzot pilnvaras, kas tika sniegtas tieši šajā brīdī. Eiropas Savienības bumbas uh, tiek nomestas arī uz sirtas pilsētu. Mēs neesam tikai tādi uh, NATO un ASV uh, kaujinieki un pakļautie. Paldies, Galniškungs. Tagad pievērsīšos ETP grupas prasībai, un tā attiecas uz termiņu, kas tika noteikts rezolūcija iesniegšanai. Tas bija uh, debates par Bahreinu, Jemenu, Sīriju un Ēģipti. Eiropas tautas partija